Good morning! Labrīt visiem, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Vēlos sākt mūsu sanāksmi. Mēs esam ielūguši profesoru Jozefu Stiglicu. Sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā un profesoru Okampo. Kolumbijas bijušais ministrs pašlaik ir Kolumbijā universitātes profesors. Arī jau priekšsēdienas veica profesora Josefu Štiklīcu. Viņš ir eh, Nobela memoriālās balvas uh, laureāts. Ekonomikā sasniegs paldies, ka pie mums esat varējis ierasties. Mēs viņu esam ielūguši kā bijuši ekspertu. Uh, Panamas dokumentu izpētes komitejā, un uh, esam ļoti priecīgi, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem un uzzināt par jūsu pieredzi šajā izpētes komitejā. Mēs jums nosūtījām jau iepriekš, uh, pirms šīs sanāksmes, uh, jautājumu sarakstu, un esam ļoti pagodināti, ka esat atradis laiku nedēļas nogalē atsūtiet mums savas atbildes, kas ir nosūtītas arī komitejas locekļiem. Pēc jūsu sniegtās ievadu runas, eh, kas eh, droši vien būs eh, desmit minūšu gara, mēs uzsāksim jautājumu un atbilžu kārtu ar Panamas komitejas, izpētes komitejas locekļiem. 14 valodas ir pieejams šodien. Un uh, jautājumus. Mēs parasti jautājam kārtu varēsim apmēram 5 uh, minūtes, varbūt to šodien vajadzēs samazināt uz 3 minūtēm. Jautājumu drīkst uzdot uh, ne ilgāk par vienu minūti, lai paliktu laiks arī sniegt atbildes. Profesors uh, Stiglits kungs, tagad jums vārds lūdzu. Lies paldies par šo iespēju uzstāties jūs priekšā. Domāju, ka temats, pie kur jūs strādājat, jūs komiteja ir ārkārtīgi būtisks. Jo šīs uh, slepenās uh, ostas uh, kas bija arī Panamas dokumentu gadījumā tā, tas, protams, ir, šis jautājuma lokus ir eh, pelnījis eh, ļoti lielu uzmanību. Un eh, mēs pašlaik dzīvojam globālās sabiedrības. Ir ne tikai globā, globāla ekonomika, bet arī globāla sabiedrība pasaulē. Un ir jautājumi par nodokļu krāpniecību, nodokļu nemaksāšanu, korupciju, naudas atmazgāšanu. Un uh, ārkārtīgi daudz dažādas aktivitātes. Viena no lietām, kas eh, parādījās Panamas dokumentu jautājumu sakarā, ir eh, cik milzīgs apjoms ir šīm eh, dažādām aktivitātēm, kas notiek. Protams, ka mēs visi zinām, kā šīs slepenās ostas eksistē. Mēs zinām arī, ka ir uh, šīs eh, negatīvās aktivitātes, eh, bet eh, kaut kādā īpašā veidā Panamas dokumentu lieta parādīja ļoti spilgti, kas notiek. Vēlētos uzsvērt, ka Jā, šīs aktivitātes, kas notika Panamas eh, dokumentu sakarā, parāda, ka, tā, ka tas ir ļoti arī globāla lieta. Tas nav tikai runa par Panamas dokumentiem. Jā, un šis apzīmējums Panamā papers, eh, līdzīgi kā Luxlīks, un tad šie jēdzieni, kas veidojas, eh, tas parāda, par, kādiem, par kādām parādībām šeit ir runa, bet tas ir arī tādēļ, ka Panamas dokumentu centrā bija Panamas šī konkrētā lieta un dokumenti, kas tika atklāti. Ja mēs atceramies, ka tā bija viena no četrām lielajām advokātu firmām, kas bija iesaistīta. Un uh, jūs varat iedomāties, ka tas ir viens viena no mazākajām šādām advokātu firmām. Mēs faktiski nezinām, kas notiek arī citās advokātu firmās. Jūs varat iedomāties, kāda, kāds apjoms tam visam ir. Ja mēs runājam par šīm uh, slepenajām ostām. Jā, es pastāstīšu, kā es strādāju pie šīm um, rakstītām atbildēm, pavisam īsti to mutiski. Pēc tam, kad uh, Panamas dokumenti nonāca atklātībā, un tas nav nekāds pārsteigums, uh, šeit parādīja, ko tas, kādu kaitējumu tas nodara. Ir īpaši tādā kontekstā, kādu kaitējumu tas nodara arī uh, reputācijai Bet interesanti, vēl vairāk nekā šīs reputācijas uh, glābšana ir jautājums par to, kā mainīt eh, šo uzņēmē darbības eh, modeli. Un Kolumbijas prezidents mani pārliecināja um, strādāt arī šajā komitejā, pētniecības komitejā. Tas bija arī, arī Šveices advokāts, kas arī bija iesaistīts OECD. Viņš strādāja 25 gadus. Uh, un uh, tādēļ es piekrītu strādāt. Un es biju arī zinātkārs, vēlējos uzzināt un paraudzīties, vai mēs varam izveidot tādu modeli, uh, paraudzīties, kas ir jādara, kādā veidā to visu reformēt. Un mēs uh, varētu sagatavot tādu kā modeli citām valstīm. Tās valstis, kas varētu būt kā tāds modelis, ir. Uh, ASV un uh, Nevadā un arī vairākās, uh, vairākos Amerikas štatos uh, ir šādi modeļi, kas strādā tādēļ man bija tāds. Uh, tāda cerība, ka es varētu izstudēt to, un tas varētu būt kā tāds plāns, lai varētu kaut ko globāli panākt. Diemžēl bija tā, ka mēs jau savu konsultāciju sākumā uh, kā Panamas valdība teica, ka mēs, protams, mums ir vajadzīgs eh, apstiprinājums, ka mūsu ziņojumam ir jābūt publiskam un eh, caurskatāmam. Mēs eh, gaidījām nedēļu, vēl vienu nedēļu, un tad atkal gaidījām, bet valdība mums to visu uh, neapstiprināja, neapliecināja, ka tā būs, un beigās uh, bija kļuvis skaidrs, ka mēs šādu garantiju nesaņemsim. Tādēļ mēs šo uzdevumu neuzņēmāmies, bet uh, mēs tomēr domājam, ka mēs pietiekami strādājām, pietiekami aktīvi rīkojāmies, lai tomēr sastādītu ziņojumu, kas uh, vismaz dažus no mūsu atziņām varēja parādiet eh, nu, to, ko mēs jau bijām paspējuši par šo tēmu izpētīt. Tātad eh, par ēnu ekonomiku. Šeit mēs kā no kārt publiskojam savu ziņojumu par ēnu ekonomiku. Varbūt eh, es drīkstētu pašā īsumā pastāstīt par dažām no galvenajām idejām. Pirmkārt, šis, šis lepenība slepenums, tas pieder pie globalizācijas ēnu pusēm. Tad naudas slēpšana. Vienalga, vai tā būtu nauda, kas iegūta no naudas atmazgāšanas vai no nodokļu nemaksāšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksājumiem. Tas viss grauj mūsu sabiedrības uh, darbības veidu visā pasaulē. Mēs šo ziņojumu sastādījām pirms politiskajiem notikumiem, kas notika ASV pagājušajā nedēļā. Mēs eh, esam pārliecināti, ka pilsoņus, eh, ja mēs nevarēsim pārliecināt par to, ka ir iespējams iegrožot globalizāciju un tās negatīvās puses, tad eh, pilsoņi varētu vērsties pret globalizāciju. katram, kurš saprot, ka globalizācija var dot kaut ko labu, eh, tam ir jārunā arī par globalizācijas ēnas pusēm. Un tieši šeit mums ir runa par globalizācijas eh, ēnas pusi. Un arī uz kaut ko citu mēs norādījām, ka ir nepieciešams eh, sagatavot tādu visaptverošu pieeju, lai vērstos pret šo slepeno darbošanos. Un ja pasaulē kaut kur ir tāda vieta, kurā var klusu nodoties uh, savā ekonomiskajā darbībā, tad ir tā, ka tie, kuriem ir ko slēpt, šo vietu noteikti atradīs. Un uh, tur izvērsīs slepeni savas darbības koncentrētā veidā. Bet no otras puses mums ir vajadzīga arī Daudz saskatāma politika un ir jācīnās pret šo slepenā, slepeniem darbiem visā pasaulē. Es uzskatu, ka Eiropa viena pati var atstāt tādu ļoti nozīmīgu ietekmi. Var jau pateikt, jā, par to nevar cīnīties, tas ir pārāk sarežģīti, pārāk daudzslēņaini, bet uh, ja mēs uh, cīnāmies pret uh, slepenību raugoties uz karu un terorismu, tad uh, mēs esam spējīgi rīkoties un iesaudēt naudu, kas tika izmanto terorismam. Bet, ja to nedara pret uh, naudas atmazgāšanu un visām citām aktivitātēm, tas man atgādina sarunu, interviju es biju ielūgts runāt par šīm slepenības uh, ostām, un es uzstājos ar lekciju un uh, pastāstīju, cik graujoša šī darbība var būt globālajā ekonomikā. Jā, un uh, es, kā, kā tevi mani ielūdza, varbūt tas bija varbūt, ka viņiem bija tāda sajūta, ka viņi man bija ielūguši uh, tieši viņi, kas ar to nodarbojas, un tad viņi varbūt domāja, ka viņi saņēmis grēku atlaidi un uh, eh, noklausīs to, un tad varēs turpināt darīt tā, kā ir darījuši līdz šim. Un uh, šajā nodokļu paradīzē viens no mm, bankas nozares pārstāvjiem man uzrunāja un teica, ka jūs nesaprotat, kā mēs to darām. Tieši to, ko jūs šeit pieminējāt, to jau mēs nemaz nedarām. Uh, Mēs neesam saistīti ar narkotiku, naudu, mēs uh, neesam nekādā veidā saistīti ar korupciju. Mēs uh, tikai, tikai un vienīgi uh, nodokļus izvairāmies no nodokļu maksāšanas. Es, jā, prasīju, jā, un gribēju uzzināt, um, jā. <laughs> nu, kā tad jūs to zināt? Jā, tādēļ, ka pajautājāt. Nu, jeb, jebkurā gadījumā tas bija tiešām tāda svarīga mācība. Uh, domāju, ka pēc, pēc tā ir jāstrādā tādā visaptverošā veidā, par to jācīnās, un Eiropa tiešām šeit var sniegt lielu iegūdījumu. Viena no lietām, ko mēs uzsverām mūsu ziņojumā, tie nav vienkārši ārzonu centri, kas ir iesaistīti šāda veida aktivitātēs. Tas ir, ir ASV šāda darbība notiek un arī uh, Eiropa, tas ir ļoti svarīgi gan ASV, gan Eiropā, uh, sākt jau pret to cīnīties uh, no paša sākuma par Panamas dokumentiem, var teikt, ka ASV valdība jau ir ķērusies pie darba, jau ir notikusi reakcija, finanšu ministri ir reaģējusi uz Panamas dokumentiem. Piemēram, ir mēģināts kaut ko uzlabot, raugoties uz uh, ekonomiskajiem operatoriem. Tātad dažas reakcijas jau ir bijušas. Uh, Neesmu gan pārlieku optimistisks, tas man jāatzīst, ka tas tā turpinās arī jaunās valdības laikā ASV, jo mums arī jaunais drīz, kas būs prezidents, arī nav maksājis nodokļus lielos apjomos. Ja jūsu valsts prezidents pats nemaksā nodokļus, tad, tad ir galvenais nodokļu nemaksātājs, tad, eh, protams, uh, nevar raudzīties pārlieku optimistiski nākotnē. Tādēļ ir īpaši svarīgi uzņemties Eiropai vadību šajā jautājumā, jo citā tiešām var parādīties ļoti liels risks. Vēl viena lieta, ko mēs mūsu ziņojumā uzsvērām, ir, ka tas nedzis vēl tālāk uz finanšu tirgiem galvenokārt uzmanība parasti bija uh, pievērsta bankām. Ļoti daudz šajās aktivitātēs tieši bankas spēlē ļoti negatīvu lomu un uh, daži ar ļoti lielām summām, bet uh, bet izpētot šeit varētu teikt, ka lielākā daļa ir uzlabojušas savu darbību. Tās tika piespiestas ieviest uh, izmaiņas. Bet ir vesela virkne citas iestājas puses, eh, piemēram, pakalpojumu sfērā, kas arī ir iesaistīts šajās slepenajās darbībās, it īpaši šeit ir jāpiemina advokāti. Atcerēsimies tieši šo advokātu biroju, no kuras eh, nāca šī informācija, tas ir tikai viens piemērs no daudziem. mēs mūsu ziņojumā esam ieteikuši tādus spēcīgus pasākumus, eh, lai vērstos pret šiem, anvā, pret šiem eh, advokātu birojiem. Un vēl viens centrālais punkts. Daudzos gadījumos, eh, ka, jā, daudz valsts ir gatavs parakstīt, parakstīt līgumus, ka vēlamies strādāt atklāti un caurskatāmi. Un tad tomēr nevēlas automātisku informācijas apmaiņu par uh, nodokļu nemaksāšanas jautājumiem. Jā, protams, ka var vienoties starptautiski par daudz kaut ko, bet um, pēc tam tomēr svarīgāks jautājums par to, vai tas tiešām tiek arī īstenots. Un eh, tajās uh, valstīs, jūs droši vien varat iedomāties, par kurām ir runa, tieslietu sistēma, nu nebūt. Nešķiet, ka grasās šāda veida vienošanās tiešām uh, īstenot. Šeit būtu vajadzīgs starptautisks līgums Tātad eh, šeit eh, jāraugās eh, ne tikai kam valstis un piekrīt, bet šeit ir daudz svarīgāks jautājums par to, kādā veidā to ieviest. Ir šeit vesela virkni detaļu par sekām, par principiem mūsu ziņojumā par to, kā cīnīties pret ēnu ekonomiku. Un viena īpaša lieta, uh, ka vajadzētu nošķirt un to īpaši uzsvērt. Tas ir jautājums par eh, korporāciju akciju turētājiem vai ekonomiskajiem operatoriem. Par šiem īpašniekiem. Ja jūs skatāties par to, kā notiek sadarbība, kādas ir ķēdes, un skatāmies no ķēdes A, B, C, D, kā tas viss iet tālāk. Un uh, vajadzētu būt tā, ka to varētu izsekot. Tātad, uh, lai būtu šis uh, daudzu elementu tīkls, lai to varētu izsekot un lai visu šo tīklu varētu, tā sakot, izvilkt dienas gaismā. tam ir jābūt publiskai pieejamā reģistriem par to, kas ir šie labumu, ekonomiskā labumu guvē, guvēji īpašnieki. Tātad eh, detaļas šeit visas var nodefinēt, bet tas ir absolūti izšķiroši. Ir jābūt tam ne tikai tieslietu iestādēm iespējams uh, šeit noteikti, kas ir iesaistīts kādas aktivitātes, bet tam ir jābūt arī publiski izsakojamam. Nav runa tikai par nelegālēm aktivitātēm, kas izmanto šo, šīs uh, sarežģītās uh, kompleksos tīklus, bet jebkurš no multinacionālajiem uzņēmumiem, viņiem ir simtiem filiāļu. Ja jūs jautājat, kādēļ viņiem ir vajadzīgi šīs simtiem filiāļu, kādēļ viņi tā rīkojas? Protams, kā aizdomas šeit ir ļoti skaidrs. Viņi cenšas tādā veidā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Viņi mēģina aizsargāt paši sevi pret uh, un ierobežot šo piekļūstamību, lai varētu izvērst savas darbības. Mums ir jāatceras nav runa tikai par nelegāliem aktivitātiem, kādēļ veidoti šie kompleksie tīkli, bet uh, dažas ļoti tādas respektablas kompānijas ASV un Eiropā strādā tādā veidā. Tādēļ jūsu komitejas aktivitātes ir tik ārkārtīgi svarīgas, ir īpaši raugoties uz kontekstu, kas politiski notiek ASV. Tas ir īpaši svarīgi Eiropā, lai uzņemtos atbildību, lai nodrošinātu ka šīs eh, nodokļu paradīzes, eh, šīs slepenās eh, ostas, kas grauj globālo sabiedrību, lai tās tiktu, lai notiktu patiesa cīņa pret tām. Jā, paldies profesoram Štiklicam par, šo, par šiem ievadvārdiem. Skatos uz pulksteni. Labprāt gribētu uzsākt uh, diskusiju kārtu ar panas komitejas locekļiem. Gribētu sākt ar diviem līdzreferentiem. Jepe Kofolds un Pēters Jezeks. Jepe, lūdzu. Thank you, Joe. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju jums um, uh, uzdot trīs īsus jautājumus. Jūs teicāt, ka uh, pret uh, krāpšanos uh, un šo slepenību ir jācīnās gan dalību valstīs, gan ārzonā. Un, uh, Ir domāts varbūt arī izveidot tādu globālu samitu, lai veltītu caurskatāmībai, jo ir bijis klimata samits, nu varbūt tagad šajā finanšu jomā tādu var sarīkot. Un es gribēju arī atgādināt, ka parlaments vēlējās, lai tiktu izveidots visu finanšu akciju, finanšu līdzekļu uh, saraksts vai kaut ko tādu var izveidot. Un trešām kārtām jūs runājāt par sankcijām un uh, sekām, uh, kas tad uh, gaidītu tos, kas nemaksā nodokļus, un runājot arī par patiesā labumguvējiem, ko mēs varētu darīt, lai pret to cīnītos, vai var atņemt uzņēmēju darbības atļaujas, vai darīt kaut ko tādu, ja ir konstatēta krāpniecības gadījuma. Paldies! Paldies! Štiglits kungs! Lūdzu. Paldies! Ja mēs runājam par šādu globālu samita sasaukšanu, doma ir ļoti apsveicama. Un tas, ko jūs pieminējāt. Jā, problēmai, protams, ir e, globāls raksturs, tā ir gana nopietna. Jāsaka, ka ir nu, ļoti liela daļa no globālās labklājības, kas ir radīta izvairoties no nodokļu maksāšanas. Un jāsaka, ka problēma Eiropā bieži vien ir smagāka nekā ASV, ja runājam par nodokļiem tieši nevis korupciju. ASV ir tāda nodokļu sistēma, kas sakņojas pilsonībā Amerikas pilsonim ir jāziņo par saviem ienākumiem vienalga, kur viņš tos gūst, nu kaut vai Kaimanu salās. Un ja jūs dodaties uz Kaimanu salām, tas principā jūs neatbrīvo no nodokļu mm, maksāšanas, no uh, paziņošanas par saviem ienākumiem. Ja viņš, piemēram, Eh, nu, eh, ir akcionārs kādā uzņēmumā, kas atrodas ārpus ASV, viņš var eh, neinformēt Ameriku par to, Amerikas iestādes par to, ja amerikāņu akcijas šeit ir mazākumā. Nu. Ja mēs runājam par Eiropas valstīm, <clears throat> Un vairums, vairumā šeit tiek izmantots rezidenta princips, tātad vieta, kur jūs gūstat savus ienākumus. Jums nevienmēr ir tik stingri ziņošanas informācijas pienākumi. Un tas ir, tātad problemātiskāk ir arī vērsties pret šo krāpniecību. Tieši tādēļ Eiropai šī nu, slepenības atcelšana būtu svarīgāka, bet globāla samita sasaukšana, lai pievērstu uzmanību šai problemātikai un pateiktu, ka tas ir beidzot jārisina globālā līmenī, būtu ļoti apsveicama. Un vēl, kādēļ tas būtu noderīgi? Es eh, runāju ar eh, šīm slepenības eh, slepenības pāradīzēm, un daudzi teica, ka viņi vēlētos darīt kaut ko citu, bet ko tad darīt, eh, ja, nu, labi, mēs strādāsim citā jomā, bet nauda nokļūs kaut kur citur. Viņi gribētu tātad būt labāk pilsoņi, ja vispārēja tāda būtu. Ja globālā samitā varētu radīt jaunas globālas normas, viņi vairs šādu um, uh, attaisnojumu nevarētu izmantot. Būtu jauns norma kopums un dalību valstis, eh, kas eh, pārkāps šīs normas, tikstu sankcionētas. Globālā samitā tā tad varētu nospraust konkrētus principus, kas ir jāievēro. Tas varētu būt eh, no nu, dienu liederīgi. Otrs jautājums. Nav nekāda iemesla domāt, ka katra valsts atsevišķi nevar atklāt patiesā labuma guvēju sarakstu ņemot vērā nu, nu, labumu guvējs, kas darbojas šajās valstīs. Ja runājam par Pānāmas dokumentiem, nu tur ir eh, sarakstā simtiem tūkstošu uzņēmumu. Ja jūs vēlties zināt, kurš ir uzņēmuma īpašnieks, paties labumu guvējs, ko dara šie uzņēmumi, kādēļ tie vispār ir radīti, vai tie gūst pēļņu, un ja negūst pēļņu, kādēļ. Un mēs runājam arī par to, ka ir e, jāpaukstina prasības, e, runājot par informācijas sniegšanu, arī par nodevu maksāšanu. Un tādā veidā varētu nu, tādas fiktīvos uzņēmumus ļoti ātri nu, likvidēt, attīrīt no tiem šo globālo ainavu, un tad varētu pievērsties tiem uzņēmumiem, kas e, patiesi eksistē. Uh, Jāsaka, ka visā pasaulē ir līdzekļi, kas ir kaut kur noguldīti, un tad katrai valstī vajadzētu par šiem akcionāriem, eh, naudas turētājiem eh, publiskot informāciju, bet daudzās valstīs tas nenotiek. Jā, un vēl viens jautājums bija par sankcijām. Mēs runājam par ļoti stingrām sankcijām pret uzņēmumiem, kas neievēro mūsu normas. Tāpat pieminot šeit uzņēmums, kas zaudē uzņēmē darbības atļauju un jāpiemina arī valstis, kas neievēro caurskatāmības normas. Tātad ES bankām eh, vajadzētu aizliegt eh, nu, kaut kādus darījumus veikt ar tām bankām un tie, to valstu bankām, kas neievēro šīs normas. Paldies! Jāček kungs, lūdzu, paldies, uh, profesor kungs, kas šodien pie mums ieradāties. Paldies arī par jūsu uh, iesniegto rakstisko informāciju. Un jau izskanēja doma, ka ir jābūt nu, tādam starptautiskam satvaram, starptautiskam mehānismam. Šķiet, ka apvienotā karaliste dodas prom, Donalds Trumps ierodas Un ir Britu um, Virgin salas, ir uh, City Londonā. Un uh, Trumps te apsolīja uh, milzīgu nodokļu reformu, kā padarīt Ameriku atkal varenu. Un tika runāts arī nu, par tādu finansējumu, finansējuma ekspatriāciju, par tā noguldījumu ārpusē, lai izvairītos no papildus nodokļiem. Bet kā šīs pārmaiņas uz politiskās skatuves varētu ietekmēt mūsu cīņu pret nelegālo līdzekļu legalizāciju, nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību? Paldies! Štīglica kungs, lūdzu vārds atbildēji. Pirmais jautājums par uh, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšos no nodokļu maksāšanām. Virģīnas salas, uh, Sitija, Londonā un tā tālāk. Mums uh, ir jāprūpēs par labām, uh, striktām normām uh, pilnīgi visur, un Eiropas Savienībai ir jābūt pārliecinošai un jādarbojas gan pašai savā teritorijā un jāizveic spiediens arī uz citām valstīm. Es domāju, ka nevajadzētu arī, nu, teiksim, nošķirt vai diskriminēt kādu Panamu no ASV, nu, vienotai mērāk, lai ir jābūt piemērotai pilnīgi visiem. Un ja ir eh, šīs eh, slēptuves, tā teikt, nu tad pret tām ir jācīnās. Un eh, ASV finanšu ministrija patiešām vērsās pret to visu un Eh, tas notika pateicoties sabiedrības spiedienam, un sabiedrības spiediens patiešām var iekustināt konkrētas svīras arī politikā, ja mēs runājam par ASV nodokļiem, nodokļu sistēmu un uh, līdzekļiem, kas tiek gūti ārpus uh, eh, ASV. Mūsu nodokļu kodeksā mēs mēģinājām uh, to paredzēt. Mēs jau par šādām praksēm bijām informēti ļoti sen, un Amerikas uzņēmumi kas gūst pēļņu ārzemēs, nemaksā par savu pēļņu, pirms viņi neatgriežas atpakaļ uh, ASV. Jāsaka, ka uh, ASV šis likums nebija pārāk veiksmīgs un. Līdz ar to starptautiskas, eh, starptautiski uzņēmumi varēja iekļaut šādu normu mūsu likumdošanas tekstā un īstenībā darbu vietu radīšanai tas bija neizdevīgi. Un pat jau buša laikā tika izdarīts šāds spiediens, bet uh, toreiz viņiem neizdevās panākt savu Paldies! ETP grupas vārdā tagad uzstāsies darījuši Rosātī lūdzu. Paldies, Stiglīts kungs, paldies, ka ieradāties pie mums. Man jautājums par ko tad mēs varētu darīt Eiropā? lai samazinātu nu, dzinuļus ES uzņēmumiem doties uz nodokļu paradīzēm, radīt kaut kādas tur fiktīvus uzņēmumus, trastus un tā tālāk. Ko tad mēs varētu darīt, lai uzlabotu savu likumdošanu un normas, lai uzņēmumiem nebūtu motivācijas šādi krāpties? Ko varētu darīt starptautiskā savienība? lai uh, ārvalstu jurisdikcijas uh, ievērotu uh, šos nodokļu standartus, nebaidoties no savas suverenitātes zaudēšanas. Paldies! Paldies, profesor Kungs, lūdzu! Ja runā par suverenitāti, ir jādomā par atbildīgu suverenitāti. Ja jūs ar sa, savas suverenitātes vārdā nodarāt kaitējumu citām valstīm, tas būtu jāaizliedz. Tieši tādēļ mēs teicām, ja piemēram, nu, kāda suverēna valsts uh, emitējot uh, kaut ko atmosfērā, rada klimatu pārmaiņas, tā ir jābūt arī atbildīgai par kopīgām klimatu pārmaiņām. Un, ja runājam par šīm slēptuvēm un slepenību, nu, valstīm ir jāuzņemas atbildība, un ja jūs eh, kaut ko nodarāt sliktu citai valstī, uh, jūs nedrīkstat palikt nesodīts. Nu, tā ir daļa no atbildīgas uh, starptautiskas pilsonības. Nu, jā, var jau pateikt valstī, jūs nevarat darīt to, jūs nevarat darīt šo. Ir e, taču daudzi noteikumi, kas jums jāievēro kā pilsonim, kā valstī globālā pasaulē. Uh, Mēs varam, protams, darīt ļoti daudz, lai uh, izdarītu spiedienu uz valstīm. Es te varu uh, vairākus pasākums minēt, bet nu viens no pirmajiem, kas būtu jāievieš, pateikt uh, valstīm, ja jūs neievērot globālas normas, tad mums Nevajag atļaut mūsu uzņēmumiem vai bankām sadarboties ar jums. Nu, jums ir tā teikt lipīga slimība, šī noslēpumainība. Mēs negribam, lai šī slimība izplatītos tālāk. Tādēļ mēs negribam, lai mūsu bankas sadarbojas ar jums. Tās ir privilēģijas, nevis tiesības. Ja jūs neatbildīsiet eh, šīm eh, starptautiskajām normām, mēs neatļausim saviem uzņēmumiem un bankām ar jums sadarboties. Un, protams, vajadzētu padomāt, kā šīs ārzonas bankas ietekmē mm, globālo ekonomiku kopumā, kāds ir to pienesums. Viens no mūsu prezidenta kandidātiem pirms četriem gadiem atklāti pateica, ka viņš savu naudu ir noglabājis Kaimanu salās. Un daudz amerikāņu uzdeva jautājumu. Jā, nu, izskatās, ka Kaimanu salās ir labas bankas. Varbūt Kaimanu salās viņi, nu, labāk prot. Uh, glabāt naudu un to likt lietā un gūt pēļņu, nekā mēs Ņujorkā. Varbūt mums vajadzētu ar viņiem konsultēties. Nu, nav jau tā, ka, piemēram, ja saulīt spīd, ka nauda vairojas ātrāk, varbūt, ka nauda pat vairojas ātrāk, ja saule nespīd tik bieži. Nu, tam nav saistības ar klimatu kaimans salās, bet kāda aiz tā visa slēpjas doma? Ir jādomā arī par tādu globālas uh, nodokļu arbitrāžas nepieciešamību un vai tas patiešām ir uh, jēgpilni. Paldies, tagad Koferatī kungs no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Profesor kungs. Jūs noteikti būsiet dzirdējis, ka Eiropas Savienība strādā pie tā, lai sagatavotu sarakstu ar valstīm, kas nav gatavs sadarboties nodokļu jomā. Jūs arī pieminējāt līdzīgas idejas un teicāt, ka tas patiešām ir ļoti būtiski. To jūs pateicāt savās rakstiskajās atbildēs. Jūs runājāt arī par šiem nodokļu darījumiem, nodokļu preferencēm un reģioniem un teritorijām, kur, eh, kuras ir tādas beznodokļu zonas. Ja mēs runājam par nulles eh, uzņēmumu nodokļu likmi, tam vajadzētu būt vienam no galvenajiem kritērijiem eh, līdzās banku noslēpumiem, lai šo zonu uh, interpretētu kā tādu, ar kuru nav iespējams sadarboties, un tad arī radīt attiecīgos aizsardzības instrumentus. Paldies! Jā, šī ir ļoti laba doma. Es eh, tieši par to runāju pirmīt, bet, ja mēs runājam par nodokļu preferencēm, un beznodokļu zonām, kas ir dažās valstīs. Jo tos, protams, ir dzinulas naudas atmazgāšanai. Ja jūs, piemēram, nu, uzsākat kaut kādu uzņēmēju darbību, jūs izliekaties, ka kaut ko dārāt, jūs kaut ko varbūt nedaudz saražojat, bet patiesās aktivitātes ir naudas eh, nelegālo līdzekļu legalizācija. Un beznodokļu zonu izmantošana ir tāda, nu, tā ir tāda priekšrocība, ka jūsu pēļņa netiek aplikta ar nodokļiem. Tādēļ ir, protams, dažādas tehnikas, kā legalizēt nelegāli iegūtos līdzekļus un beznodokļu zonas. Tā ir viena no labākajām taktikām līdztekus arī azartspēlēm. Ja mēs runājam par beznodokļu zonām, tām ir jāiepazīst ļoti, ļoti uzmanīgi. Tur varbūt, nu, kaut kas arī notiek, bet tur noteikti daudz uzņēmumu vienkārši notarbojas ar naudas atmazgāšanu, nelegālo līdzekļu legalizāciju. Tādēļ ir jābūt ļoti striktiem, augstiem standartiem. Ja kāds darbojas bez nodokļu zonā un. Un pirms tam jau ir bijušas aizdomas par šī uzņēmuma aktivitātēm, tās ir šķītušas šaubīgas, tad uzņēmumu, tad šis uzņēmums ir jāiekļauj melnajā sarakstā. Jūs nedrīkstat saņemt uh, bankas licenci, ja jūs esat nodarbojušies ar nevisām skaidrām lietām, aktivitātēm. Tātad, lai saņemtu bankas darbības licenci, jums ir jāatbilst veselai virknei priekšnosacījumu, un ja jums ir, tā teikt, slikta reputācija, jūs to nevarat darīt. Jo, protams, saņemot bankas eh, darbības licenci, jūs eh, varēsiet darīt ļoti daudz, veikt finanšu darījumus, un pirms piešķirt šo licenci, tā jums eh, tā tad ir ļoti pamatīgi jāizpēta. Paldies, tagad bērns Lūkunai, ka ir. E Jā, profesor Štīglits. Um... Ehm, Profesor Štīglits kungs, ja es jūs pareizi sapratu, tad jūsu ieteikumu mums ir paaugstināt caurskatāmību. Un pie tā mēs tieši šeit strādājam. Mēs cenšamies mainīt mūsu juridisko ietvaru tādējādi, ka caurskatāmība uzlabojas. Jūs esat ekonomists un gribētu jums uzdot jautājumu par tādām lietām kā aizstājēji, iniciatīvas un pretējais. Tā kā es saprotu, sistēma strādā tā, ka šāda veida darbībās ir iesaistīti vesela virkne cilvēku, e, īpašnieki, finanšu padomdevēji, advokāti, finanšu konsultanti no bankām, no Fonsekas strādā trīs uh, juridiskās firmas Panamā un citur, un tad ir arī cilvēki, kas patiesībā vada šīs ārzonas uh, e, kompānijas. Un mans jautājums ir tāds, ja mēs paaugstinam caurskatāmību, uh, un šo cilvēku ķēdi kaut kādā mirklī pārtraucam. Ko jūs domājat par šo aizstājēja iespējām šīs īpašniekiem? Kādi būtu viņu iespējas atkal slēpt savus pienākumus maksāt uh, nodokļus, vai viņi dotos citām valstīm, citur pasaulē? Un otrs jautājums, vai jūs domājat par iniciatīvu samazināšanu saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, vai arī palielināt šo stimulus attiecībā uz ziņotājiem, piemēram, tie, kas mums ziņo tiesība aizsardzības iestādēm, tie varētu, šīs personas varētu gūt eh, zināmus eh, kompensācijas no eh, šī lielā naudas apjoma, par ko notiek krāpniecība. Paldies! Paldies, jums ir taisnība. Pastāv ļoti liela gara piegādes ķēde šajā ražošanas ķēdē, ražojot šo noslēpumainību un problēmas, kas šeit ir un ar kurām mums jātiek galā, uh, Mēs pārsvarā strādājam banku sistēmas ietvaros un esam guvuši progresu, taču esam uzzinājuši, ka ar to nepietiek. Un tagad mēs cenšamies eh, doties tālāk pie juridiskā uzņēmuma, tad šiem peļņus guvējiem, īpašniekiem un tā tālāk. Un tad mēs cenšamies strādāt ar visu šo tīklu. Tas ir grūti, bet cenšamies eh, gūt pietiekamu caurskatāmību. Un tad jūs uzdotas jautājums. Šie spēki, kas aizstāv noslēpmainību, mm, ka viņi centīsies atrast kādu citu rīcības vietu, un tādēļ arī es cenšos uzsvērt šo globālo uzbrukumu un noteiktību šajā ziņā nu, netiek apgalvots, ka šāda globāls uh, kopīga rīcība varētu pilnībā iznīcināt uh, šādu krāpniecību un nodrošināt pilnvērtīgu, simtprocentīgu caurskatāmību. Taču tie ļaunākie aspekti, kurus atklāja Panamas dokumentus, domāju, ar tiem mēs varam tikt galā. Esmu tāds diezgan optimistisks. Un ja tas neizdodas, ja mums notiek uh, izmeklēšanas, piemēram, šajā komitejā un citur, tad mēs atklāsim arī šos jaunos uh, veidus, kā notiek šī krāpniecība. Un es nezinu, vai tiešām izdosies slepeni nodarboties ar slepenīgām lietām. Mēs šeit turpināsim cīņu, mums pie tā ir jāpiestrādā, taču es domāju, ka tādējādi mēs varētu uzvarēt. Tad par otro jautājumu. Es tam piekrītu. Mums ir nepieciešama stimuli ziņotājiem. Tie ir ļoti noderīgi. Un par pāris bažām, par kurām runājam arī ziņojumi, ir tā, ka dažās valstīs situācija ir pilnīgi pretēja. Individuālie ziņotāji var nokļūt cietumā. Un tādā valstī, kur tāds juridiskais ietvers, šādai valstī jāatrodas melnajā sarakstā. Proti ir jāapgalvo, ka tas, kādēļ jūs nokļūtu melnajā sarakstā, ir šāds juridiskais ietvers, kas padarītu caurskatāmību grūtāku. Un, manuprāt, par šiem mm, pretējiem stimuliem ar to mēs varam tikt galā, bet, eh, jā, grūtāk ir ar to, ka tiek sodīti ziņotāji likuma ietvaros no tā vajadzētu izvairīties. Paldies! Eh, nākamais runātājs Maitas Rojas kundze no Aldas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, profesor Stiglits kungs! Šim parlamentam tagad ir vēsturiski iespēja kaut ko panākt šo lielo problēmu sakarībā, un mums ir jāizmanto šī iespēja. Uh, Ja mēs gribam cīnīties efektīvi pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu krāpniecību, tad mums ir nepieciešams tādas definīcijas, kas attiecas uz visiem. Mums ir nepieciešams melnais saraksts, ko jūs pieminējāt. Komisija jau ir piedāvājusi savu priekšlikumu par šādu uh, melno sarakstu Eiropā. Šeit, piemēram, kad netiek maksāti uzņēmuma nodokļi, un Eiropas Savienības dalībvalsts šo piedāvājumu ir noraidījušas. Vai jūsuprāt, bez šāda saraksta vispār kaut ko var panākt? Un konkrētāk, ko jūs domājat par citiem kritērijiem, kas būtu nepieciešami, lai sagatavotu šādu melno sārakstu? lai mums būtu konkrētas iespējas rīkoties. Luksemburga un Vācija atrodas diezgan augstu slepenības indeksā. Un ir būtiski šeit panākt kaut kādas izmaiņas. Paldies! Nu, vēlos vēl pieminēt Spānijā slaveno stāstu par Alibalbu un 40 laupītājiem. Kā jau teicu, pirms tām šeit ir jāņem vērā vesela virkne dažādu jautājumu. Nulles uzņēmēji darbības nodoklis būtu jākritizē attiecībā uz nodokļu konkurences aspektiem. Un ziņojums, kuru sagatavoja Startautiskās Savienības saistībā ar Startautiskās uzņēmējdarbības nodokļu reformēšanu, kur šeit eh, tas runā tieši par nodokļu konkurenci. Un nulli mēs panāksim tad, ka mēs pieļausim nodokļu konkurenci, un nodokļu konkurences apdraudējums ir tāds, ka uh, ja nulle ir uzņēmējdarbības nodokļa līkme, tad tas nozīmē, ka šī slodze būs jāsadz citiem. Citiem būs jāmaksā par šo nodokļu trūkumu. Un tas nav piemērojami un efektīvi. Nulles nodokļu uzlikšanas jautājums saistībā ar slepenību un nelikumīgi iegūto līdzekļu atmaskāšanu. Kā jūs pirms pāris minūtēm to paskaidrojat, tas spēlē nopietnu lomu, taču ne visas valstis, kurām ir zemes nodokļu likmes, ir tiešām iesaistīts šāda veida krāpnieciskās aktivitātēs. starp tām vienkārši pastāv nodokļu konkurence. Taču, ja šeit pastāv šī nulles likme, tad ir jāuzdod jautājums, kas īsti notiek. Jo saskaņā ar definīciju netiek gūta pēļņa, ja ir nulles procentu likme. Nu, dažreiz varbūt ir runa par eh, darba vietām, taču lielākajā daļā gadījumu, kā piemēram Apple, īrijā, tika radītas ļoti maz darba vietu. Uh, attiecībā uz šo nulles nodokļu likmi. Un tad ir jāuzdod jautājums, kas īsti notiek. Manuprāt, vienai lietai, kas jādara Eiropai, Eiropā ir jāpublicē visas šīs vienošanās par nodokļiem. Kādēļ, lai Apple saņemtu citādākus noteikumus, nevis kā Google vai citi uzņēmumi. Un tikai tāpēc, ka ASV kongress uh, atklāja šīs lietas, Eiropa uzzināja, ka Apple, ar Apple ir šāda noslēgta uh, slepena nodokļu vienošanās, un slepens lietas ir slepens, jūs par to nezināt, jūs par to uzzinājāt tikai pateicoties ASV kongresām. Uh, jūs jau zināt, kas notika īrijā, un tas nav pieņemami. Visas šīs vienošanās būtu jāpublicē. Un tad jūs varat uh, izvērtēt, kas notiek, un redzēt, ja ir kāda īpaša vienošanās ar Apple vai kādu citu uzņēmumu. Vēl viena interesanta lieta ir, ja viss tiktu publicēts, tad jebkura cita cits uzņēmums būtu pieprasījis savu nulles nodokļu vienošanos. Un ja tas tā notiktu, tad Eiropas nodokļu ieņēmumi pilnīgi visur būtu nulles līmenī no amerikāņu uzņēmumiem, un es domāju, ka jūs to nebūtu uzskatījuši par pieņemamu un noteikti arī attiecīgi būtu rīkojušies. Un tas ir piemērs tam, kur slepenība radīja dziļas politiskās sekas, un tā ir liela vilšanās, ka viena no jūsu valstīm izmantoja labāks nosacījums salīdzinot ar citām valstīm. Paldies, nākamais runātājs no Gojas Fabio Dimāzī. Sveiku Štiglica kungu, jūs tikko pieminējāt īriju. Un īrija nesen ziņoja par 26% IKP pieaugumu saistībā ar ši, šo situāciju, taču neviens īrijas pilsonis to īsti nav piedzīvojis. Vai jūs varētu pastāstīt, kādu, ko jūs domājat, kas būtu nodokļu taisnīgums un arī attiecībā uz Eiropas situāciju? Otrkārt, mēs runājam par šo melno sarakstu. Tad, kad mēs ar iepriekšējā komiteja viesojamies Vašingtonā, tad uh, parlamentu pārstāvja teica, ka nevar neko darīt saistībā ar Delaware un tā tālāk, jo varam tikai strādāt pie nodokļu likmēm, nevis pie slepenības noteikumiem, uzņēmējdarbības likumiem un tā tālāk. Vai jūsuprāt ir liederīgi pārliecin, būt liederīgi pārliecināt uh, Trumpu, ja mēs iekļautu Delaware un citus melnajā sarakstā? Uh, par jūsu otro jautājumu. Es tiešām domāju, ka tas būtu liederīgi, ja jūs uzliktu sankcijas pret Delavēra un jebkuru citu uzņēmumu, kas uh, neievēro likumus. Tātad, ja notiek šādas izmeklēšanas, tad šeit ir kaut kādas neskaidrības. Un varbūt jūs varat teikt, ka jūs uh, vēlties strādā tikai tādām jurisdikcijām, kas uh, ievēro zinām standartus, šīs to nedara, un Eiropas uzņēmumi nevar strādāt ar tādām bankām, kas neatbilst konkrētiem standārtiem. Es domāju, ka šādi apgalvojumi noteikti pievērst uzmanību pietiekamā apmērā un iespējams arī mainītu rīcību. Manuprāt, tas, ko jūs dzirdēt no ASV finanšu departamentu, noteikti bija kaut kādi attaisnojumi, jo tagad eh, šeit ir iespējama rīcība. Un daļai tas ir saistīts ar sabiedrības pausto sašutumu ASV, jo tika konstatēts, ka ļoti lielas daļas no dzīvokļu, pārdotiem dzīvokļiem Ņujorkas pilsētā miljonu dolāru apmērā tika veiktas uh, bez zināmiem īpašniekiem, un šeit bija skaidrs, ka šeit bija aizdomas par masīvu nelegāli iegūto līdzekļu atmazgāšanu ASV. Un ASV valdība uz to atbildēja, sakot, ka ir nepieciešams atklāt šos reālos īpašniekus nekustamā īpašuma uh, Uh, jomā, sākumā Ņujorkā un Vašingtonā, un, manuprāt, tagad šis pienākums ir paplašināts. ASV valdībai ir vesela virkne instrumentu, kurus tā var izmantot, ja to gribētu. Tātad šāds uh, sankciju risks noteikti būtu labs stimuls, un tas būtu liederīgi. Tas plašākais jautājums, ko jūs pieminējāt Pirmkārt, tā kā jūs teicāt, ka e, par īriju un 26%, jūs domāju, ka visi zina, ka tie nav reāli skaitļi. Valstī nav šādu 26%, un tas apliecina tikai to, cik visa šī situācija bija nepatiesa. Šeit ir 26% tiek uh, tiek uzstādīti par 20 kā pēļņu, taču tas nenozīmē, ka īrijas pilsoņi uz, uzreiz kļūst par 26% bagātāki. Nu, nē, ja tas notiktu tā, ka par vienu ceturdaļu uh, pieaudzis ienākums, uh, tas taču nav iespējams, jūs nevienu tādu cilvēku neatradīsiet. Šie dati tikai parāda, cik lielā apjomā ir notikuši izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Nevis eh, kāda bija šī reālā ekonomiskā aktivitāte. Tad, kad nav reālu nodokļu ieņēmumu visu šīs krāpniecības dēļ, Tas rada milzīgas izmaksas. Jūs nevarat veikt investīcijas izglītībā, infrastruktūrā, tehnoloģijās, kas ir nepieciešams reālai izaugsmai, nevis šai viltus izaugsmai, par kuru liecina īrijas dati. Par reālu individu labklājības uh, līmeņa celšanas. Un, ja nav šādu nodokļu ieņēmumu, tad nevar veikt būtiskas nākotnes investīcijas un tas ietekmē visus Eiropas nākotni, tāpat arī pasaules nākotni. Paldies, Štiglīts kungs, nākamais runātājs no zaļajiem, Paskāls Dirons. Merci, euh, monsieur le président. Priekšsēdētāji kungs. Stīglica kungs. Jūs esat ļoti pazīstams kā ekonomists, eh, kā konsultants, bet tie nav vienīgie jūsu nopelni. Jūs esat arī Klintonas eh, uh, administrācijas pārstāvis. Un, nu jā, diemžēl vēlētāji izlēma citādāk. Jūs tāpat uh, bijāt arī lēmēju pusē un uh, gribēju uzdot jautājumu, kas ir vairāk saistīts ar jūsu personisko pieredzi. Jūs ļoti skaidri teicāt, ka ir nepieciešamas sankcijas, ja tie, kas neievēro normas, uh, grib rīkoties tālāk. Un Un ja mēs runājam par nesaistošiem likumiem un autoregulāciju, jo ir jau spēkā konkrēti likumi un normas, kādas likumus jūs vēlētos ieviest, lai uh, tiktu ieviesti ierobežumi, jo normas jau ir spēkā. Un otrs jautājums ļoti lakoniski. Jūs bijāt uh, nu, uh, ļoti tuvu politisko lēmumu pieņēmējiem. Kāda jūsuprāt ir galvenā? Uh, galvenās barjeras, lai cīnītos pret nodokļu uh, nemaksāšanu. Kādēļ tad uh, politisko lēmumu pieņēmēji nevar pieņemt uh, tāds likums, kas beidzot pieliktu punktu šādai praksē? Paldies! Stiglitz kungs. Jā, yeah, manuprāt, daudzās jomās valda tādi maigie likumi, kas uh, varbūt arī būtiski instrumenti, kā piemēram runājot par um, nodokļu restruktūrizāciju, valsts nodokļu restruktūrizāciju, jo šeit būtu grūti panākt uh, stingru likumu ietvaru. Un šī ir joma, kur jau ir bijuši ļoti daudz šādas maigos spēka pausmas, šādu likumu. Un šeit galvenais ir par izdzīvošanu, neatkarīgi no tā, ko cilvēki runā par caurskatāmību, atvērtību. Šīs slepenības oāzes principā ir imūnas pret šādu normālu, maigu likumu spiedienu. Tādēļ šis spiediens ir jāpaukstina. Jums ir taisnība runājot par to, par ko mēs runājam. Pastāv jau standarti, likumi, kur uh, juridiskie uzņēmumi rīkojoties jau var saņemt sankcijas. Mums nav nepieciešams nekas jauns. Nē, mums ir jāīsteno tie standarti, kas mums jau ir. Piemēram, ja runājam par bērnu prostitūciju, tas, kas atklājās Panamas dokumentos, šī visa kompleksā aina. Mēs zinām, ka uh, likmju likšana ir uh, nelegāla un juridiskas uzņēmas ir jāsoda. Bet tad, ko es gribu pateikt, ir tas, ka mums ir uh, jāiztenotie standarti, kādi mums jau ir, ko mēs šo brīdi nedaram, kā tas ir redzams. Mums ir jāpārskata šīs slepenības oāzes ar tādu izpratni, ka līdz šim esam bijuši pārāk maigi pat stingro likumu pieejas ziņā. Tas attiecas šiem juridiskajiem birojiem un katrā gadījumā uh, pārāk maigi bijuši piemērojot šo maigo likumu pieeju. Un mums ir nepieciešama tiešām spēcīgāka īstenošana un iespējams arī augstāki standārti, jo viņi vienmēr centīsies kaut kādā veidā izvairīties, mīkstināt tos, un ja mēs paaugstināsim standārts, tad mēs parādīsim, ka viņi ir ļoti atpalikuši no šiem standārtiem darbojas ļoti pelēkā zonā. Uz uzdotais jautājums par šķēršļiem. Kā tikt galā ar šīm problēmām? Es šeit nosauktu divus. Es jums vēlos šeit pieminēt piemērus katram šķērslim. Uh, Tā kad es darbojos administrācijā, valdības administrācijā, es runāju par transportēšanas uh, sistēmas aspektiem, par to, ka multinacionālai koncerni šeit uh, veiktu finansējumu, kas nebū, nedarbotos. Un ASV valsts kases cilvēki teica, ka mēs ļoti smagi strādājam, lai izveidot šādu transporta uh, Uh, cenu sistēmu 1920. gados un negribam to pārskatīt. Un pat 70 gadus uh, vēlāk mēs esam uh, noguruši no šīm diskusijām 20. gados. Nu, es to mm, ne, tiešām liekas, tā ir tāda absurda lieta, um, jo izskatās, ka viņiem nebija pietiekamas saprans par to, cik būtiski šeit mainīt šo situāciju. Tagad mēs saprotam, cik smagā ir šī situācija, 25 gadus vēlāk situācija ir pasliktinājusies, tātad sistēma, kur nevarēja darboties, nedarbojas. Un mūsu nodoms tagad ir strādāt pie šī aspektiem un cerams, ka šī starptautiskā komiteja, kuru vada Jose Antonio, pievērsīs uzmanību daudz uh, spēcīgākā veidā un neizvairīsies no šiem jautājumu izskats. Un otra lieta ir uh, tāds spiediena grupas, jo lielākajā daļā joma ir cilvēki, kas gūst labumu no pašreizējiem apstākļiem, un šie cilvēki nevēlas zaudēt šos labumus. Tas ir tik vienkārši. Uh, Mm, šeit sniegšu vēl vienu piemēru. Jo citā jomā. Es centos ieviest zaļu IKP pasākumu saistībā ar resursu noplicināšanu un vides aizsardzību. Es sapratu, ka tas ir kaut kas būtisks tad, kad uh, ogļu rūpniecība ASV kongresā pateica, ka, ja es turpināšu par to runāt, tiks uh, nogriezts uh, finansējums. Un es uzreiz sapratu, ka esmu pieskāries jutīgai lietai. Acīm redzami, nekas nenotika, jo viņi negribēja, lai uzmanība būtu pievērsta uh, vides eh, noplicināšanai, kas eh, būtu ogļu izmantošanas rezultāts. Šeit ir daudz cilvēku, kas gūst daudz naudas, izvairotos nodokļu maksāšanas pašreizās sistēmas ietvaros, un tieši tādēļ mums kaut kas šeit ir jādara. Paldies! Raugos pulkstenī, mums ir palikuši vēl tikai septiņas minūtes, bet vēl daudz runātāju. Lūdzu, vēl izte, lūdzu izsakieties īsāk, gan atbildot, gan uzdodot jautājumus. Nākamais runātājs Rei Finč no FTT. Paldies, priekšsēdētājs Tiglīts kungs, savos ziņojumus, kā arī jūsu laipni aizbildītajos aptaujā jūs apgalvojat, ka slepenības oāzes ir jānošķir no globālās finanšu un ekonomikas sistēmas, un šeit uzskaita trīs ievilkums, kā to darīt. Pēdējais ievilkums apgalvo, ka mēs varam pasludināt par nelegāli jebkādas bankas saraksti attiecības ar jebkāda veida finanšu institūciju, tādā, tādu jurisdikciju, ar ko nesadarbojamies. Vai jūs varat šeit sniegt paskaidrojumus? Izskatās, ka jūs piedāvāt jebkādu pilnīgu izolāciju jebkurai jurisdikcijai. Vai jūsuprāt, tas būtu morāli attaisnojami, ka mēs pieļausim cilvēkiem mirt badu, ja šīs valsts jurisdikcija neatbilst šādiem standartiem? Manuprāt, mēs šādi nevaram sodīt parastus cilvēkus. Un otrs jautājums. Jūs prezidentū tam Trumpu nodēvējāt par eh, nodokļu krāpnieku, vai tāpat arī nevarētu apgalvot par Klintoni, eh, kas strādāja daudzus gadus eh, arī tuvojos austrumos, palīdzot izveidot šīs sistēmas. Paldies! Lūdzu! Tās valstis, kas gūst naudu neievērot globālās ekonomikas sistēmas noteikumus, manuprāt, ir tāds jautājums, par kuru jau runāju, atbildot uz jautājumu no Rosatī kunga par suverenitāti. Pastāv ideja par atbildīgu suverenitāti, tādu suverenitāti, kas rada izmaksas citiem. Un tad viņu valstī par to ir jāmaksā, un šo valstu pilsoņiem attiecīgi jārīkojas un jāapgalvo, ka tad pret savām, savām valdībām jāsaka, ka jūs nevarat vienkārši tā tikt prom, radot izmaksas citiem. Netie, nevarat vienkārši tikt galā ar globālo sasilšanu, piesārņojumu vai piesārņot globālo ekonomiku ar saviem slepenības oāzēm. Vai nu šeit runa ir par korupciju vai bērnu prostitūciju, kur no šīm darbībām rāda milzīgas izmaksas pārējai sabiedrības daļai, un tas nav pieņemami. Taču, diemžēl, tad, kad jūs redat izmaksas kādai valstī, noteikti būs arī nevainīgi upuri. Tā, tās ir jebkuras eh, sankciju sekas. Mēs uzlikām sankcijas Krievijai, jo tā pārkāp startotiskos likumus, pārņēma Austrumu Ukrainu, un, manuprāt, tas bija pareizā, tā bija pareizā rīcība. Uh, be... Paldies. Lepreton, kundze ENF vārdā. Stiglitz, uh, mer... Stiglica kungs, ļoti jauki, ka jūs ieradāties mūsu uh, komitejā un e, tiek runāts par trim dažāda veida pārkāpumiem. Pirmām kārtām krāpšanās ar nodokļiem uzņēmumos, otram kārtām e, līdzekļu atmazgāšana, trešām kārtām interešu konflikti arī augsta līmeņa ierēģņu vidū. Runājot par trešo piemēru, Eiropas Savienība un ASV vai to rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai cīnītos pret korupciju. Jūs to konstatējat, ka šādi instrumenti ir, bet eh, šie instrumenti netiek pietiekami labi izmantoti. Vai jums šķiet, ka Trumpa ievēlēšana kaut kādā veidā uzlabos caurskatāmību ASV? Otrām kārtām, vai jums šķiet, ka Eiropas Savienībā patiešām ir vēlme cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un korupciju, zinot to, ka komisiju vada uh, eh, no nodokļu paradīzes bijušais premjers. Trešām kārtām vai jums nešķiet, ka eiro tieši ir atvieglojis nodokļu nemaksāšanu un korupciju? Trešām kār, ceturtām kārtām vai ņemot vērā šīs krāpšanās milzīgos apmērus jums nešķiet, ka attie, atgriešanās pie prātīga protekcionisma nebūtu labāka doma? Paldies! Paldies par šo paziņojumu. Otrs otrs jautājums jau tika atbildēts, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Jā. Jā, domāju. Par trešo aspektu, uz ko jūs norādījāt. Protams, šī slepenība, slepenums. Uh, tas, protams, arī ir uh, jautājums par korupciju gan uh, attīstības valstīs, gan arī augstā attīstās ekonomikās. Tas ir izraisa ļoti daudz problēmas. Kad es biju galvenais ekonomists Pasaules bankā, tad eh, man bija šeit interesi pievērsties jautājumiem par tādu masveidu korupciju dažās valstīs. Un eh, šī valsts eh, šos jautājumus uh, nevarēja atrisināt, un faktiski tas, tas bija apzīmējums arī kā patiešām šāda uh, naudas slēpšana, nelegālas darbības. Un, uh, jā, par, jūs jautājat par uh, ievēlēto prezidentu Trum, Trumpu, un kā risināt šos jautājumus, un varbūt šī cieņa kļūs vājāka. Ir vairākas diskusijas par to, vai. Vai vispār tas ir viņa izteikumu kopumā iekļauta šī cīņa. Un eh, vai viņiem pastāv vispār kaut kāds ietvers, eh, lai pret to cīnītos? Bet jūs zināt, ka fakts. pret eh, interešu konfliktu, un Eiropas Savienība ir jā, kas notiek, piemēram, Eiropas Savienībā, jo kāds eh, šeit eh, Eiropas Savienībā rīkojas tā, ka tas uzliek faktiski izmaksas citām valstīm. Un cilvēki arī uzdod šo jautājumu, kas tad notiek šajā jomā. Tas jau it kā pasaka, ka tas daudz vairāk ir ienācis sabiedrības apziņā šīs jautājums. Tur ir vesela virkne lietas, eh, mēs nevarēsim šeit visas pieminēt. Cīņa pret korupciju, tirgus, eh, cērskatāmība. Viens no tiem ir arī šo īpašnieku akcijas. Un kas šeit ir cērskatāmības trūkumu? 500 eiro naudas zīme ir arī, protams, samazina izmaksas kā uzglabāt šo naudu. Es zinu, ka tev mums beidzas eh, laiks, bet gribēju pastāstīt jums eh, stāstu. Ekonomisko konsultantu apspriedē, kur bija runa par eh, šo ASV obligāciju turētājiem. Un tur raugoties uz to, kāda ir ar caurskatāmību Eh, un eh, valsts kasa ASV teica, ja jau mēs no tā visu attieksimies, tad eh, procenti pieaugs. Tātad izvairīšanās no nodokļu ma maksāšanas, tas, ja cīnās pret to, tas ir faktiski paaugstina pa, cenu, bet jūs taču no otras puses arī zaudēt nodokļus, nodokļu ieņēmumus. Un uh, ASV valsts kase vēloties samazināt uh, procentu likmi, faktiski kļuva par korupcijas un nodokļu nemaksātāju sabiedrotajiem. Neko tādu, godīgi sakot, nevar saprast. Es nedomāju, ka protekcionisms būtu atbilde. Nedomāju, ka tas palīdzēs. Mēs jau esam pietiekami tādā pasaulē dzīvojam ar problēmām, un protekcionisms uz to visu nav atbilde. Pareizā atbilde ir, ja mums būs tirzniecības nolīgumas, nodrošināt, ka tirzniecības nolīgumi iekļauj tādus notiekumus, kas nodrošina caurskatāmību un cīnās, atļaut mums cīnīties pret uh, negatīvajiem uh, paradiem. Tam vajadzēja būt daļai no jebkura tirzniecības nolīguma. Jā, liels paldies. Tagad ir vēl divi papildus jautājumi no politiskā grupām Nīdermaja kungs un Emanuēls Morels. Ludek, lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Paldies uh, profesoram Stiklicam par to, ka viņš ieradās pie mums. Pirmais jautājums attiecas uz jūsu atbildēm par jautājumu no komitejas. Un man šķiet, ka, ja mēs tagad mēs aprakstājām šos tīklu kas tiks, tiek izmantos pamanā, un ne tikai tur, tad man šķiet, eh, ka tieši šīs eh, likumi eh, veidotie nosacījumi ir visvājākās vietas, jo ļoti daudz bankas tur darbojās, un es nezinu, vai šīs novērojums ir pareizs, vai jūs to varat apstiprināt. Otrais jautājums ir šī komiteja, kas strādā parlamentā, arī pievērš uzmanību nodokļu nemaksāšanas jautājumiem, nodokļu krāpniecību. Uh, varbūt šie nodokļu kodeksi ir pārāk sarežģīti, un varbūt tas atbalsta to, ka veicina to, ka netiek maksāti nodokļi. Varbūt, ka vajadzētu šeit eh, skaidrāk veidot nodokļu likumdošanu. Paldies, eh, profesors Tiklits kungs. Jā, es domāju, ka viens no diviem vajākajiem sasaistes punktiem ir eh, advokātu biroji. Tieši tas vājina visu sistēmu. Bet eh, sadarbības tīkli, trasti, fondi un visi šie slepenība, ar ko mums šeit runa, tas ir šie faktiskie īpašnieki. Vājums šajā pašreizējā ietvarā ir atklātības trūkums. Uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir tāda ļoti liela mēroga problēma vienkāršošana. Tam vajadzētu būt vienam no soļiem, lai to risinātu. Bet, eh, nu, nav iespējams dabūt tādu pavisam vienkāršu nodokļu sistēmu. Tad, ja ir 0% eh, likme, tad, protams, jums nebūs izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, bet tādā veidā nevar atrisināt problēmu, kā radīt šos ieņēmumus no nodokļiem. Jums šeit ir drīzāk jāraugās, kā panākt to, ka notiek sadarbība. Jūs domājat, ka ja ir vienkārša nodokļu sistēma, tad es garantēju jums, ka būs uh, kaut kāds veids, eh, kas tiks atrasts, lai pievienotu kompleksitātam visam. Tas ir vesela, vesela nozare nodokļu advokātiem, kas tur strādā. Jūs zināt, ka liela daļa no šīs kompleksitātes, ka tur cilvēki ļoti radoši strādā un uh, viņi domā ļoti aktīvi par veidiem, kā nesamaksāt nodokļus. Varbūt kā ceļš, kā varētu mēģināt vienkāršāk vienkāršāk šo sistēmu ir Nu, ja kāds to mēģinās rapiet ar līkumu, tad ir jāsaka jā, tad ir atkal jāsāk no turienes. Un varbūt, ka apējot to ar līkumu un atgriežoties uz, uz nulles līmeņa, varbūt, ka tādā veidā varētu, tā sakot, pārstatēt šo procesu. Jā, paldies. Pēdējais runātājs manā sarakstā ir Emanāls Morels, un tagad ir 12.36. Nebūs iespējams uzsākt brīvā mikrofona procedūru. Lūdzu! Ļoti lakoniski, Stiglits kungs, jūs runājāt par tirzniecības nolīgumiem, un, protams, jā, šeit jāpiemin Pānāma, līdzekļu atmazgāšana, jāsaka, ka īstenībā šīs negodīgās darbības aizvien vairāk notiek ar finanšu darījumiem, nevis, piemēram, tirzniecībā. Ko darīt ar tirzniecības nolīgumiem, piemēram, ja jūs neievērojat, piemēram, patiesā labuma guvēja reģistru izveidošanu un tā tālāk, varbūt, ka mums ir jāpārdomā mūsu attiecības, varbūt, piemēram, tad var zaudēt šīs priekšrocības, ko sniedz tirzniecības nolīgumi, ja jūs neievērot šīs normas. Un gribēju pavaicāt, vai jūs nedomājat, ka ir jābūt kaut kādiem minimālajiem uh, drošības noteikumiem attiecībā arī uz um, eirozonu un, piemēram, eh, šāds uh, minimālais nodokļu sloks eirozonas uzņēmumiem nevarētu uh, labāk atļaut cīnīties pret nevairēšanos, uh, pret nodokļu nemaksāšanu. Nu jā, mums tagad nav uh, laika vairs diskusijās iesaistīties. Lūdzu, Stiglits kungs. Yeah, I, I agree. Jā, es piekrītu šiem abiem ieteikumiem. Noteikumi tiešniecības noliekumos ievies šādus noteikumus, lai dabūtu labumu no šiem uh, tirzniecības nosacījumiem, tad jāraugās uz šiem Panamas nosacījumiem, jānodrošina caurskatāmība, šo uh, ekonomiskā īpaša, īpašnieka visas nosacījumus. Tā būtu laba ideja. Tātad caurskatāmības uh, princips šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpat es arī domāju, ka faktiski tas ir saistīts arī ar šo ziņojumu. Startautiskā nodokļu konkurence. Šis jautājums. Vislabākais veids, kā to darīt, ir uh, vienoties par šo minimālo uzņēmē darbības nodokļi. Un mēs aprakstām, kā to varētu ieviest. Tas ir mūsu ieteikums ziņojumā. No globālā viedokļa raugoties tikai ASV un Eiropas Savienība, pat ne visa Eiropas Savienība piekrīt eh, šām minimālajām uzņēmē darbības nodoklim. Vismaz tas varētu tādu kopumu, noteikumu kopumu ra radīt. Un uh, tas varētu novērst tādu ārkārtīgi lielu uh, nodokļu konkurenci un izvairīšanos nodokļu maksāšanas, kā tā ir šodien. Jā, paldies, profesors Tiklits kungs. Es domāju, ka Tā pieredze, kurā jūs dalāties ar eh, mums šodien, ļoti stimulēs mūsu pašu darbu izmeklēšanas komitejās. Izniegs paldies, un eh, tā bija ļoti auglīga un laba, auglīgas un labas diskusijas. Gribētu teikt paldies arī tūkiem par to, ka viņi strādā desmit minūtes ilgāk, un tagad slēgsim sanāksmi. Liels paldies! Okay. Yeah. Promise your assistant uh,